Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim sēdi, ir 5 minūtes pāri trījiem. Vispirms vēlos sveikt 30 uh, apmeklētāju grupu kas pārstāv Vācijas liberāļu partijas valdi. Viņi šeit ir ieradušies pēc deputātas Rāmērsas uzaicinājuma. Sveicam jūs mūsu komitejas sēdē. Cerams, kā jums tā būs interesanta un liederīga. Varat pam redzēt kā izņemot Kančana kungu, Ziemeļa Eiropas deputāti ierodas uh, precīzi laikā un Dienvidu Eiropas deputāti pakāpeniski uh, ierodās šai sēdē un tādēļ sākam darbu 5 minūtes pāri trījiem, bet esat uh, laipni gaidīt mūsu sēdē. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības projekta apstiprināšana. Ja nevienam nav iebildumi, tad tas ir apstiprināts. Nākamais punkts ir 30. janvāra, 10. 11. februāra un 20. februāra protokola apstiprināšana. Ja nevienam nav iebildumi, tad sēžu protokoli ir apstiprināti, un tagad no kā, nākam pie trešā darba kārtības punkta - tirgus piekļuve ostas pakalpojumiem viedokļu apmaiņa. Rīt paredzētais balsojums ir atlikts uz vēlāku laiku. Es ceru, ka Fleckensteina kungs jums paskaidros, kādēļ priekšstādētai šādu lēmumu ir pieņems. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Mēs eh, nedaudz aplam to saucam par trešo ostu pakotu, un, protams, mēs eh, strādājot pie tā savu dzīvi neatvieglojām. Pats apmeklēju vairākas Eiropas ostas, uh, bija mini uzklausīšana, kur piedalījās pārstāvi no Vēnēcijas, Roterdamas, Mārseļas, Lielbritānijas un, protams, ļoti aktīvi sazinājāmies ar citām organizācijām, ar rēderējām, ārotbiedrībām, ar ESPO un konsultāciju uh, laikā mēs arī izstrādājām vairākus kompromisus, lai varētu būt labs uh, balans uh, starp infrastruktūru, uh, iespējamiem ierobežojumiem, lai varētu ierobežot pakalpojumu sniedzēju skaitu. Esam arī uzsvēruši, ka ir jābūt minimālajiem standartiem un Mēs, protams, vēlējāmies arī konsultāciju un kontrolas jomā samazināt birokrātisko nastu. Gribēju pateikties eh, ēnu referentiem un eh, MUV ģenerāla direkcijai par labo auglīgo sadarbību. Godīgi jāatzīst, ka pagājuši nedēļa Strasbūrā nācās atzīt, ka mēs nevarēsim noslēgt darbu pie ziņojuma šajā sasaukumā. Tam ir divi iemesli. No vienas puses mēs neatradām nekādu kompromisu par piekļuvi tirgumu, par šo nodaļu, un komisija jau no aptvērumu izņēma pasažieru pakalpojums un pārkraušanu. Bet arī eh, grupas iekšienē bija ļoti daudz atšķirīgu viedokļu, un mums tā arī neizdevās atrast kaut kādu kopsaucēju balsot bez kompromisa sasniegšanas, mēs to, protams, nevēlējāmies. Mēs negribējām to arī atstāt uh, likteņa varā. Un mēs jau no paša sākuma teicām, ka ostas un ostu pakalpojumi ir jāplūko saskaņā ar koncesijām un arī ar valsts atbalstu. Atceroties koncesiju direktīvu, mēs plenārsēdē nobalsojām, domāju, ka noteikti varam būt uh, patiešām priecīgi par paveikto, bet ja runājam par valsts atbalstu, mēs īsti nezinājām, ar ko rēķināties. Tādēļ bija tikšanās ar transporta un konkurences ģenerāldirekcijām, lai spriestu par valsts atbalstu sniegšanu. Divas jomas joprojām mums rada bāžas. Pirmām kārtām normas, eh, kas attiecas uz infrastruktūru, uz um, eh, vadlīnijām, kas attiecas uz katru sektoru atsevišķi, un tad bija priekšlikums par bloka izņēmumiem un attiecībā uz ostu infrastruktūru šeit nav īpaši regulēta. Tam vajadzētu uh, sākt darboties ar 2015. gadu, bet, nu, tagad ir tikai 15 spriedumi bijuši pēdējo trīs gadu laikā, tā kā, nu, arī šeit ir zināms šaubas vēl. Tālāk. Dažas dalību valstis uh, uzdeva jautājumu komisijai par uh, kooperatīvu nodokli kopīgi ar uh, konkurences ģenerāla direkciju. Mēs mēģinājām noskaidrot, kādēļ tieši tagad dalībvalsts ir uh, sagatavojuši šādu jautājumu. Un tādu izsmeļošu atbildi tā arī nesaņēmām. Tālāk tika runāts arī par uh, plaša profila ostas pakalpojumu sniedzējiem un par izņēmumu attiecināšanu. Un jāsaka, ka komisija te mēģinās atkal kaut ko iemānīt šajā likumdošanā, bet turpmāk sadarbība nesīs augļus tikai tad, ja mēs skaidri zināsim, ko tad plāno darīt konkurences ģenerāla direkcija. Mēs arī uzrakstījām vēstuli mūsu priekšsēdētājiem Brian, Brianam Simpsonam par to, kas tagad ir noticis, kāda ir situācija. Protams, viņš attiecīgi uzrakstīja vēstuli arī komisijai. Jaunajai transporta komitejai mēs ieteiktu, protams, viņiem nāksies pie tā atkal neapšaubām atgriezties, Jo komisija jau neteiks vienā brīdī, nē, nē, mums te nekas nav vairs vajadzīgs, mēs vairākus desmit gadus te vienkārši kļūdījāmies. Tā tad mūsu darbs ir jāņem vērā, un viņiem varbūt ir jāparūpējas, kā to panākt nākamajā sasaukumā, varbūt ātrāk un vienkāršāk. Tādēļ es lūgtu komisijai piedalīties tajās diskusijās, uh, ko turpinās nākamais sasaukums, un lai šīs diskusijas norisinātos pietiekami raiti, lai mēs neatjēgtos uh, pie liela darba apjoma pēdējos mēnešos. Paldies, turpin priekšsēdētājs Debrakerkungs no liberāļiem. Dankjewel, uh, eh, eh, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai papildināt uh, eh, Flekensteina kunga teikto. Uh, ka eh, īstenībā mēs esam izvēlējušies tādu labu atspērienu punktu, lai ar komisiju diskutētu par šo jautājumu. Tika organizētas neskaitāmas uzklausīšanas, mēs sazinājāmies ar ļoti daudziem uh, interešu pārstāvjiem ar DG Move, DG uh, konkurence, un, diemžēl, nestoties uz visiem ieguldītajiem pūliņiem, mēs šajā īsajā brīdī nevarējām vienoties par pietiekami labu uh, kompromisu. Nu, protams, atcerēsimies arī to, ka vēlēšanas jau klauvē pie durvīm, un uh, mums burtiski bija tāda karsta elpa pakausī, mēs nevarējām visu tik ātri paveikt. Mēs mēģinājām uzlabot komisijas priekšlikumu, runājot runājot, piemēram, par komercpraksi, par a, ostu uzņēmumu autonomiju. Domāju, ka te bija labi priekšlikumi, bet ļoti būtiski jautājumi tādi kā piekļūt tirgumu, tirgus atvēršana. Tur mēs par kompromisiem nevarējām vienoties. Tas man pat tiešām rada lielu sarūktinājumu, bet tā nu tas ir. Protams, ir nepieciešams priekšlikums un Eiropas institūcijām ir jāpauž savs atzinums uh, ostu jomā. Protams, šajā priekšlikumā ir ļoti daudz uh, svarīgu akcentu. Mums ir jāparūpējas par uh, juridisko noteiktību, kas ir ļoti svarīga, runājot par konkurenci starp dažādām ostām. Un vienas ostas iekšienē tiek runāts par tirgu deformējušām subsīdijām, par eh, protekcionismu, un tādēļ mums ir eh, jāizveido dialogs, mums ir jānosaka skaidri Eiropas spēles noteikumi, kas jāievēro visiem bez izņēmuma. Uh, mēs domājam, ka ir labāk jānogaida un nākamais sasaukums ar šo prioritāšu sarakstu varēs atkal vērsties jaunajā komisijā, mudinot to uh, strādāt raiti, lai mēs gal galā varētu parūpēties par labu kompromisu, no kura izro, izrietētu visiem uh, nepārprotami spēles noteikumi, kas būtu papildināti ar juridisko noteiktību, jo jāsaka, ka ostas patiešām ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls. Tieši tādēļ uh, ir jāparūpējas, lai ostas varētu zelt un plauktu un lai šis jautājums būtu precizāks nākotnē. Paldies! Uh, Mr. Kramer for the Greens. Krāmer kungs zaļo grupas vārdā. Šķiet, ka jau trešo reizi es strādāju pie ostu paketes, kad man pirms desmit gadiem ievēlēja parlamentā iepriekšējais sasaukums. Loyola de Palacio toreiz bija transporta komisāre, mūsu komiteja, transporta komiteja šo piedāvāto paketi noraidīja, un pēc tam neko negrozot, komisija pēc pusgada iesmērē mums to pašu priekšlikumu un Jāsaka, ka bija kolēģi no Hamburgas, kas atbalstīja šo priekšlikumu, bet galu galā uh, lielais vairākums to noraidīja. Nu, tagad atkal šis priekšlikums ir mūsu priekšā, bet komisija, nu, neko te nevar darīt, tā neko nav darījusi. Tā ir nedaudz pārskatījusi valsts atbalsta sniegšanu ostās. Uh, un miers, un tagad piedāvā it kā jaunu likumu, nu tas ir vienkārši vaiprātīgi. Vai nu es pārskatu valsts atbalsts sniegšanas procedūras, tad izstrādāju iniciatīvu par ostām, vai arī es vienkārši neko nedaru. Es atceros, kas notika agrāk, ka mums bija jauns likumdošanas priekšlikums par uh, dzelzceļa pakotni, lai gan tas jau bija Vācijā pirms veselu gadu stājies spēkā. Tātad komisijai vispār nav nekāda pamudinājuma motivācijas izpētīt, kur ir likuma vājās vietas, uh, kur ir deficīti, un tad to visu izskaust. Uh, komisija, kurai ir tik daudz pieredzes, mums pēdējā brīdī uz galda nomet ostu pakotni, kas ir ļoti apjomīgs likumdošanas gabals, un cer, ka mēs to visu varam paveikt vienā brīdī, nu tas ir vienkārši nepamatojami. Kādēļ jūs četrus gadus gulējāt, kādēļ jūs neko nedarījāt, kādēļ tas viss tagad notiek pēdējā mirklī? Tādēļ komisija nedrīkst brīnīties, ka mēs nesam paveikuši savu darbu. Un, nu labi, un ko tad jūs darīsiet nākamā sasaukumā? Atkal piecus gadus neko nedarīsiet un pēdējā brīdī gribēsiet, lai parlaments visu sasteidz. Ko tad jūs īsti vēlaties? Jūs vēlaties pārskatīt atbalsta sniegšanu, valsts atbalsta sniegšanu ostām, vai jūs vēlaties izstrādāt jaunu likumu, vai galu galā vēlaties iepazīties ar to, kas īsti notiek? Paldies! Mr. Bradbourne for ECR, Philip. Bernkungs, ECR grupas vārtā. Paldies, priekšsēdētāji. Šo, šoreiz vienu reizi es pilnībā piekrītu Krāmerkungam, kas ir kaut kas neparasts. Nu, nezinu, vai nu tā ir vienīgā reize pēdējo piecu gadu laikā, bet, nu, tā tas ir ka es piekrītu viņam par to, cik efektīvi ir ierosināt šādu sarežģītu likumdošanas priekšlikumu uh, parlamenta sasaukuma beigu posmā, ja tas jau pirms tam ir uh, vairāk kārt noraidīts. Kad mēs paši esam strādājuši pie diviem pirmiem mēģinājumiem un uh, Tas arī izskanēja debašu sākumā šā, ga, šā gada sākumā, un mēs nevaram tad, kad parlaments divreiz pasaka nē, komisija atkal ierosina to pašu priekšlikumu, cerot, ka mēs varbūt pārdomāsim. Mums pēdējo nedēļu un mēnešu laikā ir bijušas diskusijas, eh, kas liecina par to, ka ostu regulējums Eiropas Savienībā vienkārši nedarbojas un komisijai būtu tas jāņem vērā un jāsagatavo cits priekšlikums un saulaicīgi. Un šeit eh, tiek piedāvāts risinājums, kas it kā dara visiem, tā ir tāda, tāds kā trako krēkls, ko cenšas uzvilkt visiem, uh, bet ostas ir unikāls. Katra osta ir saudabīga un tai ir arī nepieciešams savs uh, specifisks regulējums, lai uh, katra osta īstenos savu stratēģiju, tādējādi nodrošinot izaugsmi. Un šis priekšlikums apdraud šādas izaugsmas iespējas tieši tajā brīdī, kad tā mums visvairāk būtu nepieciešama. Un mūsu komiteja ir praktiski vienbalsīga savā viedoklī, ka nav jābalso par šo priekšlikumu tagad. Uh, runājot par valsts palīdzību, mums bija arī tikšanās ar komisijas pārstāvi, un mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, pirms mēs varam virzīties uz priekšu. Jāsaka, ēnu referentu tikšanās ar komisijas pārstāvi tikai vēl šo situāciju padarīja neskaidrāku un nedēļ nekādus paskaidrojumus. Un uh, mēs vēl esam ļoti tālu no vienošanās panākšanas pat par uh, regulas aptvērumu un daudziem citiem jautājumiem, kur absolūti nav viedokļu vienprātības šajā parlamentā. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai ostas eh, spētu darboties konkurētspējīgi un iztenot savu attīstības stratēģiju. Un tādēļ priekšsēdētāja kungs nostāgumā gribu teikt, ka apsveicu to faktu, ka mēs nebalsosim par šo priekšlikumu. Uh, parlamentā, un es aicinātu komisiju atsaukt šo priekšlikumu, un, ja nevar sagatavot saprātīgāku priekšlikumu, tad vispār atteikties no šādas domas kaut ko regulēt. Tagad vārds Rikē kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribu vispirms teikt, ka es nerunāju tautas partijas grupas vārdā, bet gan savā vārdā. Un man ir divi vispārēji rakstura komentāri. Pirmkārt, šeit mēs konstatējam, ka ir ļoti grūti apstiprināt vispārēju regulējumu. To arī netieši norādīja Bredborna kungs, ka ostām ļoti svarīgs faktors ir geogrāfiskā situācija un tādēļ šīs ostas ir uh, ļoti atšķirīgas. Tām nav uh, uh iespējams uh, vien, vienveidīgs aprīkojums, jūras dziļums un pievaceļi un viss ir ļoti atšķirīgs. Un šeit it kā ir centieni noteikt visām ostām vienāds prasības un nosacījums. Un teiksim, ja osta atrodas pie Ziemeļjūras vai pie Melnās jūras, tad šī situācija tomēr ir ievērojami atšķirīga starp šīm ostām. Un brīdī, kad mēs ar šo jauno regulu cenšamies atvērt konkurencei šos ostu pakalpojumus un uh, liberalizēt šos pakalpojumus, uh, Eh, jāsaka, ka eh, kuģniecībā šobrīd notiek kaut kas arī ļoti būtisks, jo, ta, jo šī skudniecības veido ostu pakalpojumu otru pusi. Tātad konteineru transporta jomā, kas rada, kas nodrošina lielu daļu apgrozījuma ostās un šis eh, apjoms vēl pieaugs pasaules mērogā, varam konstatēt koncentrēšanos. Ir izveidojušies trīs karteļi konterneru pārvadājumu jomā P6, P2, P3 un P3 apvieno Eiropas pārvadātājus. Tā tad notiek ļoti uh, ievērojamas pārmaiņas transporta piedāvājumā un kuģniecības jomā. Un, uh, un tagad ir jautājums, kā tas sasaucas ar jauno ostu pakalpojumu regulējumu. Un, manuprāt, tādēļ būtu prātīgi atlikt uh, šā priekšlikuma izskatīšanu un balstošanu vismaz uz nākamo parlamenta sasaukumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Gezinai Maisnerei. Paldies! Jā, tas hapmpakīte. Ostu pakotne ir eh, tāds uh, sāpīgs jautājums, par to runājām jau iepriekšējā sasaukumā, bez lieliem panākumiem. Šo sasaukumu mums uh, komisija solīja nesko teica, ka būs regula, lai varētu optimizēt ostu pakalpojumus, kā uh, Ziemeļvācijas pārstāve, es, protams, vienmēr esmu teikusi, ka mums kas tāds nav vajadzīgs. Un jā, komisija to visu ir iesniegusi pēdējā brīdī, tas ir pareizi, bet domāju, ka šis priekšlikums atšķirs no iepriekšējā un domāju, ka ir arī iespējams vienoties. Nesaskatu to visu tik uh, bezcerīgi kā Bredverna kungs un Krāmera kungs, kas saka, ka to visu varēja vien atstāt atkritumus painīt līmenī, jo nekas šeit nav mainījies. Bet jāsaka, ka komisija ir palauzījis galvu, kā optimizēt uh, ostu pakalpojumus, uh, plūsmu, jo aizvien pieaug transporta skaits. Un, protams, jāsaka, ka ostu pakalpojumi un šī transporta plūsma nenotiek tikai vienā reģionā, tas arī ir a, fenomens ar pārobežu raksturu, tādēļ jārūpējas par investīcijām un jāgarantē konkurēt spēja, piemēram, regulāri organizējot dažādas konkursus un, protams, jārūpējas arī par drošību. Uh, kurš tad par to būs atbildīgs, eh, kurš konteiners tiks ielaists eh, ostā vai nē. Jā, to var aplūkot no dažādiem redzes leņķiem, bet kopumā ir tā. Es gribu nedaudz. Uh, aizstāvēt komisiju un uh, kopīgi ar Fleckensteina kungu bieži vien devos uh, uz ostām, un tad, kad mēs ar Fleckensteina kungu bijām vai nu Hamburgā vai kādā citā pilsētā, tad arī komisija uzreiz bija uh, klāt, un es domāju, ka patiešām nevajadzētu pārāk daudz viņiem pārmest. Mums ir jārūpējas, lai varētu patiešām veicināt mūsu tautsaimniecību. Ja tiek runāts par valsts uh, atbalsta sniegšanu. Mēs vēlējāmies to atstāt transporta komisāru portfelī, bet, uh, diemžēl, tas tā vairs nav. Ja tagad par to spriedīs cita ģenerāla direkcija, nu tas viss tikai sarežģīs. Uh, Un noslēgumā gribu teikt, ka tas nav nekāds bezcerīgs priekšlikums. Mēs noteikti varēsim vienoties. Esmu par to pārliecināta un varu piekrist Fleckensteina kungam, ka, protams, ir jāatvēl vairāk laika šim darbam. Mēs tagad, nu, ar vienu kāju burtiski atrodamies jau vēlēšanu kampaņās un tādēļ Nevajag visu sasteigt, un es uzskatu, ka pie šī jautājuma ir jāatgriežas, jo mēs nevaram to visu tā atstāt pašplūsmā. Paldies! Mr. Kadravi, sorry. Kadravi, kungs, lūdzu. Jā, dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Manas grupas vārdā gribēju atbalstīt Fleckensteina kunga priekšlikumu. Tas ir labi pārdomāts. Viņš ir darījis patiešām daudz. Un komisija ir patiešām pieļāvusi kļūdu pie savu darbu, uzsākot tik vēlu, un šis ir, nu, dien ir tāds apjomīgs un uh, pamatīgs jautājums. Jau iepriekšējie runātāji par to runāja, iepriekšējā pakotne tika noraidīta, un, ja nemaldos, 2009. gadā eh, konkurences ģenerāldirekcija runāja, ka būs vadlīnijas, kas attiecas uz valsts atbalstu sniegšanu, un ka būs runāts vairāk arī par eh, sociālo dialogu un eh, ņemot vērā kā tas noslēgsies, tiks eh, izstrādāts vadlīnijas. Nu, vadlīnijas joprojām nav izstrādātas, sociālais dialogs ir tā nedroši sācies, bet eh, tā rezultāti vēl galīgi nav taustām, un ieinteresētās puses patiešām ir noraizējušās, un uh, viņi vēlas redzēt kaut kādu progresu. Ir jautājumi, kur mēs esam vienas prātis, bet mēs skaidri un gaiši varam pateikt, ka mums ir tik īsā laikā grūti vienoties par uh, ostu direktīvu, ja mums nav pārskata par citiem, par citām uh, sektoru nozarēm, piemēram, par koncesijām, vai tur ir kaut kas panākts vai nē. Bet, protams, vēlamies, lai ostās darbs tiktu organizēts labāk un ir grūti patiešām vienoties. Un papildus tam, tad, kad saņemsim atbildes, es ceru, ka tas varētu notikt tuvāko mēnešu laikā, uh, Protams, ņemot vērā šo priekšlikumu, esam gatavi spriest, vai uh, direktīvai būs kaut kāda vērtība, vai tā varēs veicināt ostu attīstību. Protams, ostas ir svarīgas mūsu tautsaimniecībai, mēs vēlamies, lai tas tā notiktu arī turpmāk. Protams, ņemot vērā mūsu rīcībā esošo laiku. Mm, būtu labāk neturpināt darbu un pagaidīt arī atbildes no komisijas. Paldies! Thank you very much for my... Liels paldies un pats esmu sazinājies ar referentu jau kādu zinām laiku un Kumutsakos kungs arī piekrīt viedokļiem, ko deputāti ir pauduši šais debatēs, un tādēļ arī es pieņēmu šo lēmumu konsultēties ar referentu un ēnu referentu, nebalstot tagad par šo ziņojumu. Un Mihails to ļoti skaidri pateica Ja mēs palūkojamies likumdošanas priekšlikums, ko mūsu, mūsu komiteja saņem uz pēdējo sešu mēnešu laikā, tā ir iespējams saraksts. Ceturtā Uh, dzelzceļa pakete, naidīs, uh, jū, teritoriālā plānošana jūrā, Eiropas klīn, tīrās debesis, regula 2007. 61 par Airbus un tad vēl ostu pakotni nu un vēl citi svarīgi jautājumi. Tā tad ir komisijai jāskaidri jāpasaka, ka nevar likumdošanas aktu pieņemšanu atlikt uz sasaukuma beigām pēdē, sasaukuma pēdējos mēnešos iesniegt tik lielu priekšlikumu skaitu, jo Pretējā gadījumā vienkārši radīsies grūtības, kā tas bija ar ceturto dzelzceļu pakotni vai vienotām Eiropas debesīm, un kas tagad ir noticis arī ar uh, ostu pakotni, to skaidri apliecina. Kad savu laiku tika iesniegts šis priekšlikums, pirmā ostu pakotne savu laiku notika mm, Strasbūrā dokeru nemieri. Un tā bija otrā reize dzīv, manas dzīves laikā, kad es ostīju asargāzi un kad tika iesniegts priekšlikums par otro ostu pakotni. O, tad šis priekšlikums tika savulaik noraidīts un komisija nenāca ar pilnīgi identisku trešo pakotni, bet iesniedz trešo priekšlikumu, kurā nebija runa par kravu pārkraušanu. Bet jautājums, kā var runāt par ostu pakotni, ja nerunā par kravu pārkraušanu ostās? Un tad deputāti vēlējās arī, lai ločus izņemtu un bagarēšanu izņemtu. Un tad jau tur gandrīz nekā vairs nebija palīdzis, palicis šajā ostu pakotnē, salīdzinot ar sākotnējo variantu. Tātad tikai finanšu caurskatāmība un, un tāda vispārēja kaut kāda ostu vadība un virzība, ko komisija vēlējās pieņemt. Un tādēļ mēs nolikā, nolēmām atlikt šo balsojumu. Un patiesībā komisijai vajadzētu vienkārši atsaukt šo uh, puspakotni. Un varbūt viņi mūs cenšas pasargāt no otriem nemieriem, bet, nu. No varbūt jaunām parlamentu sasaukumam būs šis jautājums jāizskata. Es saprotu, ka nav vienprātības starp deputātiem, un arī ļoti būtisks punkts ir tas, ka Fleckenstein kungs uh, to arī pieminēja, ir par uh, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu un valsts atbalstu šajā nozarē. Nav skaidrs kāds, eh, kāds tad būs regulējums šiem valsts atbalstam un kā būs ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas eh, pienākumu. Un eh, nākamajam sasaukumam ir jāsako, ko dara DG.com attiecībā uz valsts atbalstu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu, jo šī ir svarīga nozare transporta jomā. Uh, un mums parlamentam ir jābūt modram un jāskatās, kas notiek. Kopumā es domāju, ka eh, šis ir pareizais lēmums un tādēļ mēs nolēmām šā sasaukuma laikā šo jautājumu neizskatīt un atlikt to uz nākamo sasaukumu. Un tomēr demok demokrātiskos apstākļos komisijas pārstāvis var mūs uh, tagad iepazīstināt ar komisijas viedokli, un pēc tam dosim vārdu atkal Fleckenstein kungam. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Paldies, dāmas un kungi! Mēs saprotam, ka šī varbūt ir pēdējā diskusija par šo likumdošanas priekšlikumu šajā sasaukumā, tāpēc gribēju nākt klajā ar pāris punktiem. Pirmām kārtām gribu teikt paldies tiem, kas atzinīgi vērtēja komisijas darbu un teica arī man personīgi laipnus vārdus. To tiešām vērtē ļoti augstu. Gribētu teikt lūko. Mēs saprotam visus tos problēmu jautājumus, ar ko jūs kā komiteja sastopaties šī tēma pilnīgi noteikti ir tāda ļoti apjomīga un tieši tāpēc arī mēs nenācām klajā ar šo priekšlikumu ātrāk. 2007. gadā mēs nācām klajā ar neobligātajiem tiesību aktiem, respektīvi komisijas paziņojumu. 2009. komisija e, nomainījās un mēs sākām analizēt, kādi, nu, kas tad varētu notikt tālāk. Tam bija vajadzīgs zināms laiks. Mēs izpētījām šo jomu pamatīgi, Turklāt, nu, analīze tiešām bija padziļināta, īstenojām apmeklējums, runājām ar sektoru pārstāvjiem, plašs konsultācija loks tika izvērsts, un tam bija vajadzīgs laiks, bija vajadzīgs laiks, lai es varētu līdzsvarot pārdomāt to, kas darāms, un kā samērot šos neobligātos ar obligātajiem likumdošanas pasākumiem, un 2011. gadā nācām ar uh, klajā ar ostu politikas pārskatīšanu, un tāpēc lūdzu skatiet to kā nākamo soli, kā, nu, šādā neizbēgamā lietu secībā, tas bija ļoti svarīgs priekšlikumus, un mēs nedrīkstējam nekādā veidā to sasteigt. Jūs pilnīgi noteikti pamanījāt, un tas turklāt ticis nereti uzsvērts, to minēja arī deputāti, ka šis priekšlikums nebija ļoti pie ļoti nelielām eh, kopsaucējiem ar pirmo un otro pakotni. Mēs pievērsamies tikai eh, pāris jautājumiem, kuros mēs uzskatījām būtu svarīgi lietot likumdošanas instrumentu. Viss pārējais, tā kā tas apstrakstīts ostas politikas paziņojumā, palika neskarts. Mēs atstājam to neobligāto instrumentu ietekmē, to atbalstu pasākumu ietekmē un tā tālāk. Bet jums jāsaprot, ka te, tā nav tāda nejauši izvēlēta iniciatīva, nē. Ne Tas ir viens mozaīkas gabaliņš, un šo mozaīku mēs cenšamies izveidot nu, no daudziem un dažādiem gabaliņiem. Vienlaikus īstenojot dažādus infrastruktūra pasākumus, kas, nu, šķiet, eh, arī jums nāca rokās, un mēs pilnīgi noteikti, kā Eiropieši, varam justies lepni, ka mums izdevās, lūk, izstrādāt Transeiropas tīklu pamatnostādnes un piešķirt finansējumu tām un tam līdzīgi. Un tieši tāpēc nācām klajā arī ar šo koncesiju direktīvu, nācām klajā ar tā saukto sociālo dialogu un tā, lai visa šī mozaika e, saliktos kopā un šie divi jautājumi piekļuvu tirgumu un finanšu pārskatāmību ir tie jautājumi, kas vēl pietrūka kopējā ainā, lai varētu nodrošināt kopējo atbalstu, kas e, komisijas prāt ir tiek nodrošināts vienam no šiem svarīgākajiem izaugsmai sektoriem Eiropā. Un tieši tāpēc mēs pieņēmām lēmumu nakt klajā ar to visu, lai arī lūk sasaukums tuvojas noslēgumam. Tas tāpēc, ka vēlamies, protams, izmantot mm, Transeiropas tīklu piedāvāto atspērienu platformu. Mēs 26 miljārdu eiro ir iezīmēta. Eiropas sabiedrība ir tiesības zināt, pie kādiem nosacījumiem šie līdzekļi tiks izmantoti un piešķirti atsevišķiem infrastruktūras projektiem. Mēs saprotam, ka atsevišķi jautājumu kontekstā ir pietrūcis laika, jā, ir atšķirīgi viedokļi, un mēs to ļoti labi saprotam. Esam centušies darīt visu, kas mūsu spēkos strādājot pie koncesiju direktīvas, lai šos viedokļus satuvinātu eh, savlaicīgi. Mēs bijām šeit pie jums janvārī un tā tālāk, un mēs zinām, kas notiek ar šo jomu. Kas balsta? Mums bija īpaša uzklausīšana, un te gribu teikt paldies. Uh, jums, kā komitējai, par tās organizēšanu un šīs uzklausīšanas laikā kļuva skaidrs, ka pastāv vairāki scenāriji, kā virzīties uz priekšu. Viens - izmantot uh, tiesu prāvu sistēmu, iz, izstrādāt pamatīgas vadlīnijas vai pieņemt tiesību aktu. Ko gribu piedāvāt šobrīd? Ko gribu, lai jūs paturat prātā? Lai ko mēs arī nedarītu, lai kuru metodu mēs neizvēlētos virzībai uz priekšu attiecībā uz valsts pārs, atbalstu, pārskatāmība ir pirmais un pamatakmens. Ja vēlamies nodrošināt šādu veidu atbalstu, ir vajadzīgi dati par to, kā līdzekļi tiek tērēti. Ja to darīsim pamatojusies uz tiesu prānām, tādām kā parašu tiesībām, nu tad ņemam vērā iepriekšējos faktus. Izstrādājam vadlīnijas, arī to pamatā būs fakti. Un arī šī regula galu galā attiecībā uz valsts atbalstu pamatojas uh, uz faktiem un piedāvā zināmā mērā nu, kaut kādas rīcības iespējas iespējas varas iestādēm, lai pārliecinātos par šiem faktiem. Nu, ja jūs vēlaties atstāt mājas, tad vienalga, kur jūs vēlaties doties, vispirms jums ir jāatver durvis. Un tas ir tas, ko mēs darām ar šo regulu. Ar šo pārskatāmības regulu mēs burtiski atveram durvis, lai tālāk varētu iet, nu, kādā virzienā vienmēr vien vēlamies. Lai kas nenotiktu ar valsts atbalstu, pirmais un pēc galvenākais punkts šajā kontekstā ir šis pirmais solis, respektīvi mums nav jāgaida, kamēr mēs uzzinām, lūk, kas, kā šis process, kas droši vien būs ļoti garš, noslēgsies. Nē, varam skatīties jau to, uz to, kas šobrīd ir mūsu rokās, kāds šobrīd ir mūsu iespējas. Jūs pieminējāt šo aptauju, šo veidu lapu, jā. Šie aptaujumi veidlapi tik jums nosūtīti tagad tagad, tāpēc, ka arvien vairāk saņemam dažāda veida paziņojumus komisijā. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mūsuprāt vajadzēja šādi rīkoties. Turklāt, tas arī tāpēc, ka sektors uh, jau mums ir prasījis vadlīnijas un pamatnostādnes. Un pirms mēs nākam klajā ar kaut ko konkrētu, mēs vēlamies pārliecināties, kas tas ir, kas viņiem vajadzīgs. Un tieši tāpēc veidlapa un aptauja tik izsūtīta šobrīd. Jūs sakat, neveiksmīgi izvēlēts laika posms. Mēs sakam, nu nekā citādi nevarēja. Jūs prasiet, lai komisija kaut ko dara un komisija, lai kaut ko darītu, ir vajadzīga šāda informācija. Mums ir vajadzīgs pamats, uz ko tālāk būvēt šo pamatnostādņu kopumu. Šīs diskusijas pozitīvākā daļa, manuprāt, ir tā, ka šis parlaments, un tīpaši te gribētu teikt, jū, paldies jūsu komiteju un īpaši referentam, ir tas, ka šis parlaments ir piedāvājis risinājums atsevišķiem jautājumiem, problēmu jautājumiem, ko esam identificējuši savā darbā. Nu, varbūt atsevišķas lietas nav bijušas tik skaidrs, kā mēs to gribētu. Un varbūt rakstiski tas tā arī ir atspoguļojies, un vēl ir vajadzīga virkne precizējumu un tā tālāk. Un referents savos ievadvārdos pilnīgi noteikti to arī atzīmē. Jūs esat lūk precizējuši tāds jautājums, kā jautājums par pārskatāmību, nodevām, uzraudzības jautājumiem, administratīvā sloga samazinājumu. Visi šie jautājumi jūsu sagatavotajā darbā ir precizēti, un es domāju, ka, ja mēs varētu šādā veidā turpināt sadarboties, mēs varētu nonākt pie, būt varējuši nonākt pie ļoti laba rezultāta. Es katrā ziņā, e, nu, atminēšos no šīs sēdes, ka mums ir ļoti interesants e, temats, par ko spriest arī nākamo parlamentu sasaukumu, un var jums apsolīt, ka komisija pilnīgi noteikti noteikti paturēs prātā to, ko jūs visu šeit esat teikuši, un mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību raugāmies uz iespēju eh, meklēt nākamo scenāriju un redzēsim, un ko, kādu iz, pieeju izvēlēsies nākamais parlaments. Tāpat laikā mūsu kolēģi no padomas, protams, turpina pētīt šo priekšlikumu, tajā iedziļināties un var jums apsolīt, ka arī šīs komitejas paveiktais ne, neies, ne, nekur nepazudīs. Nē, tas tiks ņemt vērā. Un tāpēc, kad pie darbs ķersies nākamais parlaments sasaukums, es ceru, ka darbs turpināsies jau uz tādiem solīdiem pamatiem ar labi sagatavotu dokumentu arī no padomas puses, tā, lai mēs varam plecu pie pleca strādāt pie straujas vienošanās panākšanas pie, šie, pie šī dokumenta, kas jau saņēmis atbalstu no lielākā daļ, lielākās daļas deputātu, kas izteicās šais diskusijās. Paldies, priekšādātāji. Flekensteina kungs, jums vārds. Priekšsēdētāji var būt ļoti lakonisks, jo kolēģi man piekrīt ļoti daudzos aspektos un esmu cerību pilns, ka nākamajā sasaukumā mēs nesāksim strādāt pie pilnīgi baltas lapas, bet gan uh, turpināsim šajā sasākumā uzsākto. Un gribēju tikai pateikt, ka viss, ko teicu līdz šim, eh, bija panākts eh, sazinoties ar Kumu Cakos kungu, un eh, tā tad nevarētu teikt, ka tikai te sociāldemokrāti izteicās vai ETP. Paldies! Okay, thank you very much. No. Paldies! šo eh, parasti šādā brīdī es paziņot, kad notiks balsojums, bet, nu, balsojums šoreiz nav paredzēts. Tagad eh, mums eh, notiks sēde aiz slēgtām durvīm, tā kā lūdzu visi, kam nav tiesības šobrīd atrasties zālē, lūdzu atstājiet zāli. Jā.